un nogalināto karavīru piedarīgajiem, kuri dienēja sabiedrības labā. Mēs arī izsakām līdz, līdzjūtību citiem uh, upuriem. Šis bija pirmais uh, nāvējošais uzbrukums karavīriem 12 gadu laikā, un tas ir arī uzbrukums demokrātiskajām iestādēm Ziemeļīrijā un arī tautas. Uh, brīvībai un demokrātijai. Nesen biju Ziemeļīrijā un pats redē, redzēju, cik ļoti veiksmīgi ir noritējis miera process, tur abas kopienas ir strādājušas kopā, lai veidotu labāku dzīvi nākotnes paudzēm un aizmirstu pagātnes nodarījumus. Uh, slepkavas, kas eh, veic šo uzbrukumu, cenšas eh, pārtraukt normālu dzīvi Ziemļierijas ielās, viņiem nav nekāds atbalsts tautas vidū, un viņu eh, rīcība nosod vairākums iedzīvotāju. Gribētu izteikt solidaritāti šiem cilvēkiem un uh, aicinām uh, tiesāt šos te noziedzniekus. Mēs Eiropas parlamentā mēs esam atkārtojuši teikuši, uh, ka mēs nosodām jebkādu vārdarbību, jebkādos apstākļos šiem te uh, eh, slepkavām neizdosies uh, pārtraukt miera procesu un to sagraut. Uh, miera procesu, kuru Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis gan morāli, gan materiāli. Ziemeļīrijas cilvēki ir izvēlējušies uh, citu nākotni, mierīgu nākotni, kurā viņi respektē jebkura cilvēka cieņu. Mēs atbalstām viņu šajā izvēlē par mieru, uh, demokrātiju un tiesiskumu, un mēs esam kopā ar viņiem šajā laikā. Dargie kolēģi, gribētu lūgt jūs uh, ieturēt tagad uh, klusuma brīdi pieminot šos te nogalinātos karavīrus. Vielen Dank! Paldies! Džēms Nikolsons. Paldies, priekšsādētāji! Sesdienas naktī eh, Ziemeļīrijā mēs visi, tāpat kā pārējie, bijām ļoti šokēti. Brutāli tika nogalināti divi karavīri. Priekšsādētāji, eh, šis ir Ziemeļīrijas lielākais murgs. Es biju cerējis priekšsādātāji, ka nekad, un es jau tagad gāju vairāk kā 20 gadus esmu šajā parlamentā, ka nekad vairs man nebūs jāstāv šajā parlamentā un jāizsaka līdzjūtība cilvēku ģimenēm, kuri ir zaudējuši dzīvību Ziemeļīrijā Man ir e, milzīgas skumjas par to, ka man tas šodien ir jādara. Šie jaunie vīrieši darīja to, ko daudzi būtu e, darījuši. Viņi pasūtīja pīcu un pēc trim stundām e, viņi e, bija lidmašīnā un lidoja uz Afganistānu. As they were cut down in their prime of life un diemžēl viņa dzīvības eh, tika pārtraukts pašā plaukumā. Un priekšsēdētāji nevar eh, šobrīd pateikt neko citu kā līdzjūtības vārdus viņa ģimenēm, bet ir arī brīdis, kad ģimenēm ir vajadzīgs atbalsts. Un iespējams, ka daudzi nevēlēsies uzklausīt manas nosodījumu vārdus, taču priekšsēdētāji, man tas ir jāsaka, viņi nevar gūt panākums, viņi nevar uzvarēt, jo tas ir demokrātisks process, kuram ir jāuzvar Ziemeļīrijā. Priekšsēdētāji, eh, laiki ir mainījušies, tie ir atnesuši citu dzīvi, manai tautai ziemeļi ir iet, tauta ir cīnījusies par labāku dzīvi, viņi ir piedzīvojuši labāku dzīvi, un es gribu, lai šī labākā dzīve turpinātos. Un es izsaku savus līdzjūtības apliecinājumus eh, bojāgājušo ģimenēm. Thank you. Paldies. Džeims Nikolson. Tagad vēl divi eh, vēlas izteikties. Tie ir īrijas vai ziemeļīrijas deputāti. Viņiem arī došu vārdu. Lajans Olvots. Please. Es eh, bez šaubīšanās nu, nosodu šo uzbrukumu sestdienas naktī. Un republikāņu grupa, īras republikāņu grupa īrijā ir uzņēmusies atbildību par šo notikumu. Tie, kuri šo teroristisku uzbrukumu ir īstenojuši, tie ir jāstājas tiesas priekšā un jāatbild par saviem noziegumiem. Un 98. gada lielās piekdienas mierlīgums eh, lika pamats eh, Ziemeļīrijas ekonomiskai un politiskai attīstībai. Un eh, mēs esam varējuši strādāt ar šiem lielās piekdienas mierlīguma nosacījumiem, lai panāktu cilvēktiesību ievērošanu, samierināšanos, un mēs nevaram pieļaut to, ka šādi individuāli, individu grauj to, ko mēs esam tik ilgi būvējuši un veidojuši Ziemeļīrijā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Jim Alistair, please. Tad vēl arī Džims Alisters, lūdzu. Thank you, Mr. President. And... Paldies, priekšsēdētāji, paldies par līdzjūtības apliecinājumiem mūsu britu karavīriem, kur zaudēja savas dzīvības sestdienas vakarā. Un mums ir jādomā par tiem, kuri sēro par viņiem. Es gribētu sacīt, ka tie, kuri nogalināja šos abus karavīrus, meklē sev kaut kādus eh, politiskus eh, atriebības veidus caur pagātnes eh, kļūdām, taču viņi nevarēs gūt panākumus. Tomēr Ziemeļīrijā mēs redzam, ka bieži saskaramies ar Ziemeļīriju. Valdības ministri pārstāv īra un ministrs Magines ir cilvēks, kurš esot nogalinājis personiski vismaz 12 karavīrus. Viņš nav ne labāks, nešķirīgs nekā kā tie teroristi, kuri stāvēja pie mirstošajiem karavīriem un iešā vēl vairāk lodes viņu ķermeņos. Un ma, mums ir jāapzinās, ka notikušais priekšsēdētāji, ka mēs nedrīkstam nekādas sarunas vest ar teroristiem, un mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām un tās jālabo. Paldies! Dārgie kolēģi, mēs nevaram tagad dot vārdu visiem īrijas deputātiem. Es runāju visu vārdā, un ar to būtu jāpietiek. Vai jūs piekristu, ka mēs uh, esam pietiekami tagad godinājuši bojāgājušos? Man ir vēl neliels paziņojums par sieviešu dienu, kas bija vakar. Tādēļ eh, īpaši šodien vēlos eh, sveikt visas kolēģes Eiropas parlamentā un sirsnīgi pateikties par paveikto darbu. Es gribu uzsvērt to, ka tiek darīts viss, lai dzimumu līdztiecības principus gan Eiropas līmenī, gan arī visā pasaulē veicinātu. Pirms simts gadiem Ņujorkā.